Lūdzu par preses brīvību Kenijā un es dodu vārdu Macakis kungam autoram uz divām minūtēm. <coughs> Priekšsēdētāja komisāra kungs, preses brīvība ir vārda brīvības un demokrātijas sinonīms. Protams, tas uh, neatspoguļojas ideālā veidā mūsu uh, sabiedrībā, kur politiskās partijas un valdības uh, bieži vien iejaucas preses brīvībā. Un pat arī rietumvalstīs tas parādās arī ASV un pat dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs. valstīs bet eh, vismaz attiecībā uz likumdošanu plašsaziņas līdzekļi mūsu sabiedrībā vismaz teorētiski ir aizsargāti ar likumu. Un tas viņiem ir vajadzīgs, lai viņi pēc iespējas labāk varētu darboties. Tāpēc mēs iebilstām pret Kenijas valdības plāniem ieviest likumdošanas pasākums, kurus var uh, izmantot kā aizsaku, lai kontrolētu un vajātu preses pārstāvis. Mēs aicinām Kenijas eh, valdību uh, un uh, iestādes uh, pārskatīt situāciju un dot saviem plašsaziņas līdzekļiem to brīvību, kas uh, tiem ir nepieciešama, lai pēc iespējas demokrātiskāk darbotos. Kenedijas valdība ir jāsaprot un jāpieņem, ka preses aizstāvība ir ļoti svarīga un priekšnosacījums, lai šī valsts varētu attīstīties. Uh, un uzlabot dzīves apstākļus saviem uh, pilsoņiem. Mēs ceram, ka šī rezolūcija tiks uzskatīta nevis kā iejaukšanās, bet kā draudzīgs padoms Kenijas valdībai un ka tā tiks ņemta vērā nopietni un ka būs uh, uh, tāda situācija, kad Kenijas valdība pārskatīs savu lēmumu. Paldies, Geringender Udenbergs kundze. Lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Kenija ir uh, iekļuvusi nopietnā politiskā krīzē. Prezidents Kibaki ir izteicies pret preses un uh, vārdu brīvību. Viņš pārkāpja Āfrikas cilvēktiesību hartu un cilvēktiesību deklarāciju. 2. janvārī viņš atbalstīja Kenijas informācijas akta grozīšanu, dodot valstī jaunas pilnvaras, piemēram, uh, demontēt eh, apraides aprīkojumu televīzijās. Startautiskā sabiedrība uzskata, ka tā ir mēdīju cenzūra. Turklāt, eh, neskatoties uz eh, veiktajiem solījumiem, prezidents pieņemot šo lēmumu neapspriedās ne ar premjeru, ne ar citām pusēm. Tas nozīmē, ka šī krīze kļūst aizvien nopietnāka. Eiropas Savienība nevar vienkārši novērsties eh, no šīs notikuma attīstības. Mums vajadzētu atbalstīt un pozitīvi izvērtēt eh, prezidenta vēlmi eh, pārskatīt šos grozījumus un konsultēties ar visiem politiskiem spēkiem valstī, tā lai sabiedrībai šie grozījumi būtu pieņemami. Eiropas Savienībai jāatbalsta šādas iniciatīvas un jānovēro situāciju, lai veicinātu demokrātijas un uh, Uh, pilsoniskās sabiedrības attīstību. Viņiem vajadzētu centies normalizēt situāciju valstī, būtu jāizveido komiteja, kurā ietilptu eksperti, lai sodītu uh, vainīgos. Tas varētu palīdzēt stabilizēt starptautisko situāciju un uh, novērst humanitāro katastrofu, kas šo valstu varētu gaidīt. Paldies, Bērkungs! Es izlasīju šo grozījumu, ko vēlas pieņemt Kibākie kungs. Tas ierobežo preses brīvību un vārda brīvību, kā tas ir noteikts eh, cilvēktiesību eh, deklarācijā un eh, citos dokumentos, piemēram, Āfrikas hartā par cilvēktiesībām. Tas ļautu ministram slēgt apraides iestādes tātad televīzijas, radio uh, raidītājus un uh, varēs arī cenzēt uh, presi. Es atbalstu Kibaki vēlmi pārskatīt šos grozījumus un konsultēties ar preses pārstāvjiem. E, izpausmes brīvība ir uh, noteikta cilvēktiesību deklarācijā, es aicinu Kenijas valdību konsultēties ar iesaistītiem pusēm, lai panāktu vienprātību par to, kā labāk regulēt uh, plašsaziņas līdzekļu jomu, nepārkāpjot uh, preses brīvību. Gribētu uzsvērt, ka ir uh, jābeidz nesodāmības kultūra Kenijā, ir jāsūta, jāsot tie, kas pirms, ne, pirms gada piedalījās nemieros, un uh, ir jāpiesaista startautiskie juridiskie eksperti, lai sodītu uh, vārdarbīgo notikumu uh, organizators un dalībnieks. Paldies! Merci. Monsieur Meyer, deux minutes. Voorzitter. Paldies, Mejer kungs. Vienu minūti, lūdzu. Priekšādātāja kungs. Kenijā ir uh, vardarbīga pagātne, bet otrā pasaules kara, kad Eiropā pamazām tika pieņemts tas, ka Āfrikas valstis savu neatkarību, tā, tām ir jāsaņem neatkarība. Un neviens ceļš eh, nevedam apkārtam likumu. Tad eh, Zimbabve un Kenija tajā visā neiekļāva. Iemesls tam bija tāds, ka tur bija pārāk lielas koloniālās intereses. Un eh, šīs valstis neusticēja tās melnādādējiem iedzīvotājiem. Savādāk nekā citās valstīs, kas ir Rietumāfrikā, neatkarība tika iegūt nevis mierīgā ceļā, bet eh, ar vardarbīgiem paņēmējiem. Tas radīja pamatu vardarbīgai atmosfērai un draudu izteikšanai. Tas viss noved pie tā, ka viena cilts tagad ir dominējoša un vispārējais tiek apspiestas. Jaunākās vēlēšanās parādīja, parādīja uh, ka Kikuju ne, nedrīkst būt par prezidentu, pat tad, ja lielākā daļa no uh, cilvēkiem par viņu balsotu. Opozīcijas uh, kandidāts ir premjerministrs un acīm redzot, uh, tomēr ir nostabilizējies miers, bet Zimbabvē arī ir līdzīgs kompromiss sasniegts, bet tas ir ļoti spēcīgi kritizēts, bet Kenijā savukārt to apsveic. Kenijā gadiem ilgi to vienmēr ir uh, izklāstījuši kā lielu milzīgu panākumu. Uh, ka tā ir valsts ar uh, labiem panākumiem, ka tur brauc turisti, un, bet uh, par labanu Kenija vairs nav, nevar lepoties tādiem panākumiem, pat laban pat trūkst pārtiks produktu Kenijā. Un tas rodas arī tādēļ, ka prezidents ir par šo ostas būvi un par naftas piegādi ir ieķīlājis eh, lielu, lielu daļu no lauksaimnieciskajām eh, teritorijām. Ļoti daudz citu pasākumi ir veikti vispār nemaz nekonsultēties ar premjerministru. Šis kompromiss tiek apdraudēts ja prezidentam tiks atļauts premjerministru vispār ignorēt un kritisko presi apspiest. Paldies! Un tagad runātāja grupu vārdā Čāls Tanoks uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Kenijai vislaik bija reputācija līdz pagājušajam gadam. Tā bija reputācija kā Āfrikas visstabilākai valstī. Prezidentam Kībakam, Kībak ir jāsaprot, ka valsts stabilitāte un presbrīvība ir nesarojami saistītas lietas un valstī nāca pie varas cilvēks, kurš solīja jaunu laikmetu, jaunu ēru un caurskatāmību. Diemžēl eh, daudziem politiķiem eh, Kerijā vēl aizvien pārāk bieza āda. Es ceru tomēr, ka prezidents Kibāki uzklausīs eh, mūsu teikto. Un tas būtu Kenijas devums veidojot brīvu sabiedrību. Tāpat arī. Ta, Tas var stiprināt eh, Kenijas eh, vadošo lomu šajā reģionā. Un es aicinu ieska, izskatīt eh, grozījumus šajā, šajā tiesībā aktā. Un Tā kā premjerministrs un viņa pārtīja ir pret šo likumdošanu, tad, tad tas ir eh, vitāli arī valdības eh, stabilitātei, lai lietas nekļūst vēl sarežģītākas. Paldies Tīlers kundzei uz divām minūtēm sociālistu grupas vārdā. Paldies eh, priekšsēdētāji, es priecājos par iespēju izteikties par šo rezolūcijas projektu. Pirms gada es biju ļoti vīlu Lusies, kā pēc prezidenta vēlēšanām Kenijā notika nemieri, nogalinot vairāk nekā tūkstoti cilvēku un tri, e, citi vēl 3500 aptuveni cilvēku zaudēja pajumti. Ir nepieciešams e, šīs lietas sakārtot un samierināšanās periods ir nepieciešams Kenijai. Taču šī gada 2. janvārī prezidents Habaki pārakstīja grozījumus e, Kenijas informācijas e, likumā, un šis likums pārkāpja preses brīvību un pārkāpja startotiskās konvencijas, kuras ir parakstījusi Kenijas valdība. Un konkrēti divas sādaļas nosaka konkrētu e, cenzūru no valdības puses. 88. daļa piešķir ministram e, lielas pilnvaras e, atslēgt eh, apraides iekārtas un 46. Sad, eh, sadaļā pie, tiek piešķirts pilnvars varai regulēt saturu gan elektroniskajos, gan drukātajos plašsaziņas līdzekļos. Pret šo likumu Kenijā opone žurnālisti, premjerministrs un mēs redzam, ka to sagatavojot nav notikušas konsultācijas. Es izsaku nožēlu par šāda eh, likuma pieņemšanu un ka netika ņemtas vērā ļoti daudzās iebildes. Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Nākošais runātais Tomaševska uz vienu minūti UN grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Kā bijusi Polijas solidaritātes kustība. Tāpēc es zinu, ka, eh, es zinu, ka vārdbrīvība ir demokrātijai nepieciešama kā gaisa elpošanai. Tāpat arī jānorāda, ka Kenija ir parakstījusi daudzas eh, starptautiskas konvencijas un vienošanās, kurās arī ir pieminēta runas brīvība. Un tagad mēs aptveram, ka. Kā Rietum Āfrikas žurnālistu asociācija arī gaida izmaiņas šajā virzienā. Mēs arī to ceram. Mēs ceram, ka mēdīju likums Kenijā netiks mainīts, lai mainītu uh, vārda, apdraudēs vārda brīvība. Es ceru, ka Kenijas valdes, valdības iestādes mainīs šo lēmumu un atteiksies no mēdīju e, cenzēšanas. Mēs ceram, ka Kenija respektēs minoritāšu, gan nacionālo, gan reliģisko minoritāšu tiesības. Jānorāda, ka pēc vēlēšana periodā tūks Tūkstošiem cilvēku zaudēja dzīvību, vairāk nekā 300 tūkstoši zaudēja pajumti. Mēs ceram, ka tie, kas ir atbildīgi pār šiem eh, notikumiem, stāsies tiesas priekšā. Paldies, nākošais runātājs eh, Cvifka uz vienu minūti. Priekšsēdētāja kungs, paldies. Dāmas un kungi, pat ja tā ir, ka daži privātie uh, Kenijas plašsaziņas līdzekļi ir piedalījušies uh, tātad uh, izplatot šīs te provokācijas un uh, negatīvās emocijas, tas nav iemesls uzsākt cenzūru pret viņiem. Es domāju, ka šeit drīzāk ir runa par demokrātijas ļaunprātīgu izmantošanu pirmo eh, šo te jauno likumu pieņēma 25 no vairāk kā 200 parlamentā deputātiem. Un eh, situācija ir vēl smagāk, ja mēs ņemam vērā to, ka preses eh, un plašsaziņas līdzekļu sistēma Kenijā bija viena no labākajām Āfrikā. Tagad tā tiek vienkārši sagrauta un presas brīvība tiek pārkāpta. 36. Eh, pāns eh, var būt eh, ļoti negatīva ietekme raidoši. Paldies! Paldies, vārds Andrikienas kundzei! Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Kāpēc mēs uztraucamies par Keniju un par preses brīvību tur? Kāpēc mēs to apspriežam kā um, cilvēktiesību pārkāpumu? Pirmkārt, tāpēc, ka preses brīvība ir viena no cilvēktiesībām, kas tā, tā ir paust 19. pantā cilvēktiesību deklarācijā, un Kenija ir parakstījusi šo deklarāciju. Un tieši tāpēc tai ir ne tikai jāievēro deklarācijas uh, gars, bet arī tās burts. Uh, Pirms gada, kad bija vēlēšanas, bija demonstrācijas, kas pārvērtās uh, protestos, vardarbīgos protestos, tūkstošiem cilvēku uh, tika nogalināti un desmitiem tūkstoši zaudēja pajumti. Un uh, Tāpēc arī Kenijas valdībai un prezidentam ir jārīkojas kopā, jāievēro savu solījumu, savas saistības, jāievēro cilvēktiesības, preses brīvība un uh, pulcēšanās brīvība. Un ir arī jāpārtrauc nesodāmība, ir jāsod tie, kas ir atbildīgi par šiem vardarīgiem protestiem. Paldies! Paldies, vārds Macākis kungam! Runājot par humanitāriem jautājumiem un presas brīvību, es izmantošu arī iespēju uh, arī uh, pieminēt šo gadījumu, ka Gazā tika sabombardēta mm, ANO mītni. Eh, iedomājieties, cik daudz tur bija humanitārās palīdzības līdzekļu, ļoti daudz šie līdzekļi tika sūtīti no, hm, no Eiropas Savienības, un daudz ir iznīcināts. Tas pats eh, ir skārs arī Reiters aģentūra un arī citas eh, starptautisko žurnālistu un to aģentūras, kas atrodas Gāzā. Tomēr es gribētu pateikt, ka es piekrītu no sekretāra viedoklim, kas šobrīd ir Izrēlā. Viņš ir pilnīgi sašutis un vērš savu naidu pret Izrēlas iestādēm. Paldies, Matsakis kungs, par šo paziņojumu. Man nevajadzēja mm, principā piekristam, jo jūs zinat, ka saskaņā ar reglamentu, tad, kad jūs vēlaties izteikties brīvā mikrofona ietvaros, jums ir jārunā par tēmu. Un tēma bija preses brīvība Kenijā pat, ja notikumi, kurus pieminējāt, protams, ir absolūti dramatiski. Viss tam piekrīt. Nākamais runātājs, vienu minūtu, lūdzu. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Eiropas parlamenta rezolūcija par preses brīvību Kenijā ir absolūti e, piemērota un nepieciešama, jo tie ierobežojumi, kas e, pat labam tiek uzlikt presē, ar tādiem sākas diktatūra. Es ceru, ka šī tendence Kenijā tiks apturēta. Es ceru, ka tiks īstenot nepieciešamie pasākumi un rezolūcija, kuras atbalstu, atbalstīs demokrātisko procesu Kenijā. Paldies! Paldies vārds Nīskeviča kungam. Priekšsēdētāji, komunismu laikā Polijā un arī citās valstīs tika paredzēts sots, saskaņā ar kuru ik viens, kas izplata informāciju, kas apdraud sabiedrisko kārtību, var tikt ielikts cietumā. Un tas bija ārkārtīgi efektīvs līdzeklis, ar kuru tika apsklusināti gan individu, gan preses pārstāvji. Mēs redzam šos pašus ierobežojumus, kas pat labam tiek attiecināti arī Kenijā. argumenti par labu preses cenzūrai ir absolūti nepamatot argumenti. Preses um, loma ir informēt sabiedrību, un tas ir demokrātijas pamatā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds komisāram Špīdlis kungam. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Eh, sākumā es gribētu pasvītrot, ka izteiksmes brīvība, ieskaitot uh, radio un televizoru, izteiksmes brīvība ir viens no mm, Eiropas Savienības uh, pamatpilāriem. Šāda izteiksmes brīvība ir viena no galvenajām brīvībām, kas ir Eiropā, un to nevarētu apstrīdēt. 2008. gada komunikācijas uh, paziņojums vai akts, kas ir kļuvis arī par likumu Kenijā, ietver zināms elements kas mūsuprāt ir pretrunā ar mediju brīvību. Tāpēc mēs, mūs pārsteidz 7. janvāra Kenijas e, prezidenta lēmums atjaunot šo likumu, dažas strīdīgās daļas. Viņš ir griezies pie e, informācijas ministra, pie galvenā prokurora, e, ir vēlējies attiecīgi tikties ar šiem pārstāvjiem un izskatīt grozījumu šajā likumā, kas izraisa būtiskas bāžas. Izteiksmes brīvība, preses brīvība ir labas pārvaldības neatņēmuma sastāvdaļa un plašākā nozīmē tas ir arī pamatā Eiropas Savienības attīstība. Es personīgi uzskatu, ka brīva prese ir absolūti nepieciešama demokrātijai un likuma varai, un tas savukārt ir ilgspējīgas attīstības pamatā. Dialogs ir vienīgais veids, kā plašsaziņas līdzekļi un Kenijas valdība varētu veidot savstarpēju uzticēšanos. Eiropas komisija gaida dažādu sanāksmju rezultātus, kur ir iesaistīts dažādas iensētās puses. Šī sanāksmes notiks Kēnijā, un mēs ceram, ka puses arī vienosies, arī strādājot ar šiem grozījumiem mediju likumā. Komisija atbalsta arī Vakī ziņojumu. Mēs arī augsti vērtējam Kēnijas valdības vēlēšanos īstenot šī ziņojuma atziņas, ieskaitot arī īpašās tiesas izveidi, tad tie, kas ir atbildīgi par vardarbību, būs arī tiesas priekšā. Lielas paldies, komisāra kungs. Līdz ar to debats ir noslēgts un sāksim balsot. Vispirms balsojam par sešiem rezolūcijas priekšlikumiem par Irānu. Un tātad balsojam par kopīgo rezolūcijas pro projektu, ar kur tiek aizstāti seši priekšlikumi. Nav grozījumu. Tātad ko, par šo rezolūciju kopumā kas par? Pret? Atturās? Pieņemts.